tika paziņots, ka jūrija komite, komiteja nevēlas izteikt iebildumus pret deleģēto aktu. Un um, 24 stundu laikā netika pausti nekādi iebildumi pēc paziņojuma. Tāpēc saskaņā ar reglamenta 105. pānta 6. punktu uh, šī rekomendācija tiek uzskatīta par pieņemtu. Kopā ar visiem pieņemtajiem tekstiem tā tiks publiskot